Okay. Okay. Um, I'll, I'll open the committee. Sāksim. Uh, sēdi ir beidzot uh, sapulcējis vairākums, kas var izteikties par tēmatu. Un pirmkārt, ir mums darba kārtības projekts. Es aizkundzi gribēju samainīt darba kārt, darb kārtību bez punktus, un tāds, ja neviens neiebildīs, to es paziņošu pie balsojuma. Tas ir vienkārši lidmašīnu saraksts dēļ, kā jūs to varat nojaust. Un mēs eh, priekšsēdētājs paziņojums eh, nu, paziņosim pirms balsojumiem, lai man nav jārunā tukšā zālē un pāriesim uzreiz pie trešā punkta, kas ir Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads, un re, dodu vārdu referentam Filipam de Bekeram. Paldies, priekšsēdētāji, gribu arī pateikties kolēģiem par ļoti labo sadarbību. Mēs zinām, ka šis jautājums ir visai strīdīgs, bet mēs esam izskatījuši visus grozījumus, mums ir bijušas plašas debates, mēs esam nākuši klajā arī ar. ar kompromisiem, un šobrīd dalībvalstis savā izaugsmes pārskatā vēl eh, tām ir jāņem vērā jaunais ekonomiskās pārvaldības ietvars, ko ir izveidojušas institūcijas. Mēs liekam uzsvaru uz struktūrālo reformu turpināšanu. Tāpat arī bija plašas diskusijas par to, kā var uh, finansēt, eh, fi, eh, stimulēt labvēlīgu klimatu tīpaši MVU, kā arī to faktu, ka Banku Savienība un Monetārās Savienības eh, pabeigšana ir starp prioritātēm. Tāpat ir plaša sadaļa par demokrātisko atbildību un par Eiropas semestri Un es domāju, ka beigās mēs esam atraduši spēcīgas rindkopas par šo jautājumu kopumā. Manuprāt, ziņojums ir izsvērts un esmu gandarīts par konstruktīvo sadarbību ar ēnu referentiem un ceru, ka balsojumā mums būs plašs atbalsts šim ziņojumam. Paldies! Paldies! No ēnu referentiem Pablo vispirms. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt gribu apsveikt referentu par paveikto darbu pie šī ziņojuma, kas sākotnēji likās ļoti grūts, bet kur rezultāts e, šķiet viegli skatāms un apstrādājams. Manuprāt, ziņojums ir līdzsvarots, tas sasniedz savu nosprausto mērķi, kur Eh, kādu praktiski visas politiskās grupas mēs bijām nostraudoši. Manuprāt, vajadzētu izcelt ziņojumu pozitīvo aspektu, kas nodrošina līdzsvaru starp to, kas ir e, sasniegts uz šobrīd e, eh, kopš reformām nacionālā līmenī par fiskālo konsolidāciju, tos svarīgos soļus, kas ir spērt Eiropas līmenī attiecībā uz ekonomisko integrāciju, e, ban e, banku savienību, ECB lomu un gribu arī e, norādīt, ka sākotnējā versijā jau bija iekļauta lielākā daļa no tām prioritātēm, kam, manuprāt, tur būtu jābūt. Un, un ziņojuma nolūks bija izcelt vēl vairāk to svarīgo lomu, kāda ir MVU ekonomikas atvesaļošanā, pasvītrot to situāciju, kādā atrodas šīs, šie uzņēmumi Eirozonā, tīpaši runājot par e, grūtībām piekļūt kredītiem, un, manuprāt, lomu kādai būtu šeit jābūt ECB eh, e un EIB attiecībā uz MVU kreditēšanu, attiecībā uz MBU, kas atrastos kādā no Eirozonas valstīm, atkarībā no to ekonomiskās funkcijas un nevis atrašanās vietas. Un gribu pateikt, ref, apsveikt referentu un ēnu referentus par paveikto darbu, kas sākotnēji nebija viegls, bet par rezultātu kuru gribu pasvītrot kā ļoti pozitīvu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! No nu, sociālistiem nav neviena klāt. E, tālāk ir Derks Epings. Es izteikšos e CCR grupas vārdā. Aldas arī noklāts, cita starpā. I mean, he comes from such a long way away from you. <laughs> Turklāt, uh, uh, turklāt viņa uh, brauc tiek tālu ceļā. Man jāuzliek vispirms brilles, tad es varēšu redzēt, saskatīt vislabāk. Vispirms gribu pateikties referentam un ēnu referentiem par paveikto darbu. Referents šķiet meklē kompromisu ar visām grupām, lai panāktu vislabāko līdzsvaru. Viņš paturējis e, ir e, ziņojumā e, integritāti, lai gan, manuprāt, ir ļoti grūti atbalstīt Eiropas semestra ziņojumus. Tomēr es gribu pasvietrot atsevišķus ļoti labi izteikums un paziņojums, kas ir iekļauti attiecībā uz šī gada pārskatu ar gandarījumu. Redzu, ka referents atzīst uh, Eh, to, cik svarīgi ir nepārtraukt fiskālā konsolidācija. Piekrīt referentam, ka ir nepieciešams stiprināt konkurētspēju, un ne tikai caur izmaksām, tomēr izmaksām ir jātiek saskņotām ar produktivitāti. Tāpat apsveicu kompromisu, kas aicina atvieglot nodokļu sistēmu, nodokļu samazināšanu, sociālos maksājumus un modernizēt veselības aprūpas sistēmu. Tomēr negribu pārāk saslavēt referentu No ECR viedokļa vēl aizvien ir iespējas uzlabojumiem, un kā jau es norādīju grozā, grozījumos, es nedomāju, ka šis ziņojums eh, būtu adekvāta vieta, lai paustu politiskas vēlēšanas, kas izskatītos pēc Ziemassvētku e, eglītes. Mm. Tāpat arī EMS nebūtu sadaļa ne no budžeta koordinācijas, ne arī palīdzētu veicināt konkurētspēju Eiropas Savienībā. Es negribu piekrist konverģencei un konkurētspējas instrumentam. Šis ir mēģinājums izveidot vēl vienu EMS fiskālo kapacitāti ar savu budžetu, kā rezultātā Eirozona kļūtu par transferekonomiku. Es gribētu aicināt izmantot uh, Eh, iespējas uzlabot situāciju ar turpmākiem ziņojumiem. Jā, mēs varam aizpildīt laiku līdz 9.40 un ik viens, kurš grib izteikties, eh, var to darīt Filips Lamberts. Pirmkārt, viņa vietā aizsakās uh, eh, Gigold kungs. Uh, ziņoja, ka Filips ir ar trojkas grupu Atēnās un viņam Man ir turklāt viņam jāatved grāmata par lidmašīnu Iļūšins 26, kas tika izmantot savā, laik, savā laikā Vācijas bumbošanā. Bet ārpus tā ziņoja, ka viņš ir mūsu ēnu referents, ir gandarīts par labo sadarbības e, klimatu un kompromiss, kas ir panākts, mēs to apsveicam un domājam, ka tas būs pozitīvs devums 2014. gada Eiropas e, Savienības politikas koordināšanai, kā arī uzskatām, ka ir nepieciešams koriģēt esošos pārliecīgos makroekonomiskos līdzsvaru trūkumus, kā arī risināts uh, e, pašreizējos tekošā konta pār, pārpalikums. Mēs esam apmierināti ar tiem svarīgajiem vēstījumiem, kas ir iekļauts šajos kompromisos tādos kā uzsvērt vajadzību saglabāt kopienas metodi un pieprasījumu komisijai turpināt veikt izvērtējumu tās darbībai trojkas ietvaros. Gribu piebilst, ka e MS pabeigšana ir nozīmīgs solis Eiropas semestri ietvaros. Un šeit neredzu nekādu pretrunu, kā to bija izpratis un interpretējis Sepinkungs. Paldies! Pēc minūtēm desmit mums varētu pievienoties Anni Podimāta, un mēs viņu labprāt uzklausīsim. Katrā ziņā esam gandarīti, ka Ivo Strečeks ir norādījis, ka palīdzētu man aizpildīt laiku. Jā, paldies. Eh, labrīt, priekšsēdētāji. Īs paskaidrojums. Nekad eh, nebija domājis, ka čehu angļu sarakstīta grāmata par Iļūšinu varētu kļūt daļa par diskusijām Eiropas, no, par Eiropas semestri. No otras puses, jāsaka, eh, es kā cilvēks, kas daļu dzīves esmu pavadījis, eh, otrā pusē dzels priekš eh, kāram gribu teikt, ka Iljūšins nekad nav bumbojis Vāciju. Pirmkārt un otrkārt, laimīgā kārtā tas piedēra pie humora izjūtas attiecībā uz Iljūšu, un runājot eh, Svenu, esmu pārsteigts, ka Filips Lamberts zaļo grupā ir tāds eh, militāru lietu fans, kurš studē grāmatas par kara lidmašīnām. Jā, turpina priekšsēdētāji, dažkārt notiek visai pārsteidzošas lietas, jo es reiz tikos ar vēlētājiem un redzēju kādu šķūni, kas bija eh, pilns ar Pirmā pasaules kārā tankiem, no kuriem vienu bija ražojis Renault, citi daži bija lieli vācu ražojumi, un tās ir nopietnas kara laika trofejas. Mums vēl aizvien ir jāturpina aizpildīt laiku, kamēr atnāk varbūt, ka runāt par Pirmā pasaules kara tankiem nebūtu vislabākais veids, kā to Eh, aizpildīt, bet vispirms, tāpat kā visi pārējie, es sveicu, apsveicu šīs regulas kopīgo mērķi, lai nu varētu nodrošināt kvalitatīvu statistikas datu uzraudzīšanu, eh, kas iekļautu makroekonomisko līdzsvaru novēršanas procedūrā, un grib apsveikt referendumi tīpaši par saprašanās memorandumu iekļaušanu starp E, SCB un ESS un dialogu starp nacionālajiem un Eiropas parlamentu. Tāpat arī kā pa, mani grozījumi ir paredzēti, lai uzticētu Eiropas parlamentu un šajā procedūrā 57. es norādāju, ka ikvienas zi, e, vizītes e, un citi pasākumi, kas iekļaut 7 pantā ir iesniedzama parlamentam un vēl es aicinu nodrošināt iespēju parlamentam piedalīties viedokļu apmaiņā ar attiecīgo, piesaistot attiecīgo komiteju. Uh, Tālāk 45. E, grozījums norāda, ka mums ir jābalstās uz kvalitātes nodrošināšanas procedūru un jāņem vērā vislabākās prakses, kā arī jānovērš pūliņu dubultošanās paralēlētas apstrādājot. Un visbeidzot, e, un pēc tam es došu vārdu Anijai, kur beidzot ir ieradusies, ir 89. grozījums, pa, eh, pasvītrotu to, ka 127. līguma panta 4. Eh, punkts eh, ir jāņem vērā. Un ar ECB ir jākonsultējas, ja kāds likums tiek pieņemts tās kompetenci ietvaros. Es gribēju būt droša, ka tas ir iekļauts. Un, bet beidzot, Anni ir ieradusies un tagad varam uzklausīt tavu dēvumu. Uh, paldies, Šaron, un es tiešām ļoti atvainojos, ka nokavējos. Es biju iestrāgusi sastrēgumā. Mums bija interesants debats par dažādām lietām šeit, kamēr tu vēl nebija ieradusies, saka Šaron Bolza. Es arī gribētu pateikt lielu paldies Filipam par viņa ziņojumu un vispār arī paldies par konstruktīvo sadarbību, kāda mums bija vedot sarunas eh, par eh, šo eh, ziņojumu. Divi punkti. Kā jau es norādīju, manuprāt, mums ir ļoti līdzsvarot ziņojums, kas atspoguļo Eiropas parlamenta pozīciju ļoti būtiskā brīdī, dažus mēnešus pirms Eiropas vēlēšanām. Mums, sociāldemokrātu grupai, Divi jautājumi bija vienlīdz svarīgi, un, manuprāt, mēs tos ļoti veiksmīgi skatījām. Pirmais skar ekonomikas politikas struktūru, un otrs attiecas uz demokrātisko leģitimitāti un pārvaldību. Runājot par ekonomikas politiku, es domāju, ka esam sasnieguši tādu formulējumu, kas pasaka, ka izaugsmē draudzīga fiskālā konsolidācija ir jāiekļauj komisijas ieteikumos valstīm, arī tām valstīm, kas saņem palīdzību programmu ietvaros, lai uh, atsauktos uz konverģences vadlīnijām, balstoties uz Eiropas parlamenta uh, rezolūciju, lai risinātu uh, makroekonomisko nelīdzsvarotību. Ne tikai tām valstīm, kurām ir deficīts, bet arī uh, kurām ir pārpalikums. Un tādējādi mēs virzīsim uz priekšu Eiropas 2020. gada mērķus, uh, un konkurēt spēja ir jāņem vērā un jādomā ne tikai par uh, uh, izmaksu samazināšanu, bet jādomā arī par struktūra reformām un investīcijām. Ir uh, uh vairāk jācīnās pret uh, nodokļu nemaksāšanu un uh, izvairīšanos nodokļu maksāšanas un nodokļu krāpniecību. Pirms dažiem mēnešiem mēs pieņēmām rezolūciju par to, ka šie jautājumi ir ļoti svarīgi un tie būtu jāiekļauj ziņojumā. Uh, un īpaši atsauca uz konkrētām reformām, inovāciju, darba tirgus, izglītības jomā, un arī jāpiemina tas, ka ir jāpalīdz MVU finansēšanā. Runājot par ekonomisko pārvaldību, es domāju, ka mēs esam sasnieguši skaidru atsauksmi uz demokrātisko atskaitīšanos un spēcīgāku leģitimitāti ekonomikas pārvaldībā. Protams, arī uh, ciešāk iesaistot Eiropas parlamentu. Un ir arī skaidra atsauc uz to, ka ir jāaizstāj tā sauktā trojkas metode, uh, um, ar kaut ko citu, runājot par palīdzības programmu valstīm, ir jābūt skaidrai uh, juridiskai struktūrai un demokrātiskai leģitimitātei. Tātad, kā jau teicu, manuprāt, ziņojums ir ļoti līdzsvarots un gribu pateikties Filipam Debakeram par viņa ļoti konstruktīvo sadarbību un arī paldies visiem pārējiem ēnu referentiem. Paldies, Šaron! Paldies! Es redzu, ka Tomas Mans vēlas izteikties. Lūdzu, Tomas! Jā, paldies. Es gribēju arī piedalīties uh, uh, plašajos uh, pateicības vārdos, ko tikko izteica Filipam de Bakaram, un tas ir saistīts ar uh, vienu. Uh, zaļo grozījumu Svens uh, nav klāt, bet uh, viņš par Grieķiju iesniedz 13. grozījumu un uh, viņš runā par to, ka šis pēdējais uh, ziņojums par izaugsmu pirms Eiropas vēlēšanām nevar manīt uh, um, situāciju. Mēs, protams, vēlamies, lai rasisms un populisms uh, negūtu. Uh, uzvaru un tiktu tā kā klusināts, bet, mēs, bet viņam liekas, ka uh, šis ziņojums nedod pietiekami labu šo uh, signālu. Es domāju, ka Andra Frenti ir labi pastrādājuši un ka tas dos labu uh, labus signālus un prioritātes MVU. Tās vienmēr ir bijušas prioritāte gan mums, gan citās komitejās. Un mēs arī sakam, ka mēs gribam, lai visas dalībvalsts, lai arī struktūras ir dažādas, lai budžeta pasākumi tiktu īstenoti, jā, aizsākot reformas, lai arī cik grūts tas būtu. Un ja tas ir pamats, tad ir nozīmīgi, ka mēs sakam, ka ir nepieciešams institūcijas, kas strādā Eiropas centrālā banka, Eiropas investīcija bankas. Tie visi grozījumi ir iesniegti. Un, uh, kopējos kompromisos tie tiek uzsvērti, un es domāju, ka tā ir pie, pareizā pieeja, un mēs esam pareizi orientējušies. Un varbūt, ka palīdzēs mums, ja mēs teiksim, ka ir daudz kas kopējs, kas ir radies, neskatoties uz atšķirīgajām pozīcijām, un arī tā ir vērtība. Teikt, ka mēs spēsim, un ja mēs vēlēšana cīņā varēsim to parādīt, ka mēs šo kopējo aspektu varam uzsvērt, tad, man liekas, ka nebūs tik ļoti slikti, un tad mums. Uh, Nav uh, jābaidās no tiem cilvēkiem, kas stāv pie durvīm vēlas tikt parlamentā, un e, es domāju, ka mēs spēsim viņus aizskavēt, un es vēlos novēlēt mums visiem veiksmi to darīt. Paldies! Heiti. Sven, uh, tu gribi vēlreiz izteikties, mums ir laiks, jā. Pavisam īsi, tikai uh, īsi gribu to paskaidrot vāciski, Tomas tās tavas labās eh, izteiktās vēlmes, eh, es piekrītu tām, bet 13. Eh, grozījums, par kuru tu runā, tas ir par izaugsmes indikatoriem, ko komisija publisko, un viss tas, ko tu teici, tam es piekrītu, bet par to nav tieši runa 13. grozījumā, un līdz ar to, nu, tas nav īsti pareizi, tās saiknes nav pareizi, kuras tu izteici. Līdz ar to tās labās vēlmes, jā, protams, tās ir iespējams, un tas viss ir labi, ka mēs viens otram to vēl varam vēlmīt, bet, vēlēt, bet paliksim pie faktiem. Labi, vēlēšanas tuvojas. Es atgriezīšos pie referenta. Filip, lūdzu. Jā, nu, ko tu neteiksi? Atkal gribētu paust pateicību visiem ēnu referentiem, jo šis bija ļoti sarežģīts jautājums arī agrāk. Eh, tas ir pierādījies, ka šīs diskusijas nekad nav vieglas. Paraugoties uz eh, grozījumiem, sapratīsiet, ka sākotnējās pozīcijas bija ļoti attālinātas, bet mums ir izdevies ne tikai panākt līdzsvarot, bet arī ļoti spēcīgu uh, ziņojumu. Mēs esam pauduši mūsu viedokli ļoti skaidri. Un, uh, gan uh, izaugsmē draudzīgā fiskālā konsolidācija ir minēta, arī struktūrālās reformas ir uzsvērtas. Manuprāt, uh, tas ir tiešām kaut kas, kas ir jādara dalību valstīm un jābūt atbildīgām par to, un ir jāveido diskusija ar pilsoņiem dalību valstīs, uh, kā pensiju fondi uh, un veselības aprūpas reforma ir jāreformē um, veselības aprūpas sistēma jāreformē, tātad tas viss ir jādara, un paldies ēnu referentiem un es ceru, ka būs ļoti pozitīvs balsojums. Paldies! Un šeit ir teikts, ka mēs balsosim 30. janvārī, lai februārī to varētu skatīt plenārs sēdē. Paldies visiem par to! Un tagad varam pāriet pie nākamā punkta. Esam nedaudz ātrāk izskatījuši, bet uh, viss ir klāt, tāpēc varam turpināt. Tātad ceturtais punkts eh, par kopējo pievienotās vērtības nodokļu sistēmu attiecībā uz standartēto PVN deklarāciju. Strēček kungs ir referents, lūdzu, Ivo, tev vārds. Liels paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Es varu turpināt, eh, nerunājot par kara lidmašīnām vai tam līdzīgām lietām, var runāt par pozitīvākām lietām, un tas ir šis ziņojums, kuru es sagatavoju sadarbībā ar eh, ēnu referentiem. Un pirmais teikums eh, ir tas, ka es eh, ļoti augstu novērtēju mūsu auglīgo sadarbību. Tā bija ļoti konstruktīva, un es domāju, ka mums ir Ļoti labs rezultāts sasniegts, un tas tagad ir mūsu priekšā. Sadarbības garā, par kur es runāju, tas demonstrējās tādā veidā, ka mēs vienojāmies par vienu kompromisu grozījumu un vienu mutisko grozījumu, un es gribētu patiešām no sirds pateikties visiem ēnu referentiem. Es uh, Uzskatu, ka laika mums pietiek eh, un var tāpēc izteikties nedaudz ilgāk. Un pirms eh, balsošanas par šo jautājumu gribētu uzsvērt eh, šī ziņojuma stiprās puses. Un ir vismaz divi šādi punkti, kas, manuprāt, ir spēcīgi. Pirmais atsaucas uz kaut ko, ko teica Eiropas komisija, kas teica, ka ja šāds priekšlikums varētu tikt pieņemts un ieviests, tad tas varētu novest pie 50 miljārdu eiro ietaupījumiem, kas, runājot par birokrātiskajām izmaksām un uzņēmē darbību, uzņēmē darbības izmaksām, tas ir ļoti būtisks apjoms. Tas bija pirmkārt. Un otrkārt Manuprāt, tas pilnībā sasaucas ar uh, šeit pie galda sēdošajiem. Tas ir priekšlikums, kas varētu palīdzēt uh, atvieglot uh, uzņēmumu sadarbību pār robežām un varētu palīdzēt veicināt ekonomisko sadarbību. Visi, kas jebkad ir saskārušies ar PVN, uh, pārobežu pakalpojumos vai uzņēmējdarbībā zin, ka jebkurš uh, vienkāršojums uh, tiks apsveikts ar aplausiem. Paldies par sadarbību. Paldies. Right. Uh... Labi. Tagad uh, tautas partijas vārdā Esājas kundze. Jā, paldies priekšsādātāji. Es gribētu pateikties mūsu referentam. Viņš ir ļoti labi pastrādājis pie šī jautājuma un, kā jau viņš teica, Visa šī ziņojuma mērķis ir samazināt slogu uzņēmumiem un uzlabot iekšējā tirgus uh, funkcionēšanu. Un uh, to mēs arī cenšamies panākt, veidojot uh, PVN informācijas standartus. Es pilnībā piekrītu balsošanas sarakstam, izņemot uh, desmito grozījumu, kas ir mans eh, grozījums, kur ir tas sadalīts un pielikts mīnus dažiem vārdiem. Gribu tikai skaidrot, ka mans mērķis nav kaut kādā veidā apvienot PVN likmi Eiropā. Varbūt tās bija bāžas, kas bija referentam, bet eh, informācijas prasības vienādot, jo tas uzņēmumiem būtu vienkāršāk. Jo mēs zinām, ka um, visās valstīs šīm informācijas prasībām vajadzētu būt vienādām, bet tas ir apsvērumos un tas varbūt nav tik traki. Un tomēr paldies par labo sadarbību. Un esmu pārliecināta, ka mums uh, joprojām vēl ir um, ko darīt nākotnē, lai PVN sistēmas uh, prasības un informācija būtu tik skaidra, lai to varētu saprast visi uzņēmumi Eiropā. Paldies! Thank you very much. Um, to... Paldies! Neredzu uh, sociāldemokrātu ēnu referentu vai kāds izteiksies no sociāldemokrātiem. Anīti. Anī, vai tu izteiksies par šo PVN? Uh, uh... Nē. Neviens no Aldes neizteiksies, Nils nav klāt. Sven, Svens ir pazudis. <laughs> And, and has... Viņš aizstāja Filipu un, nu labi, mums nav atkal jārunā par lidmašīnām un tankiem, nebaidieties. Ivo, vai tu gribi atkal izteikties? Es atvainojos. Tikai gribu apliecināt Esairs kundzei, ka viņai bija pilnīgi taisnība. Kā parasti es satraucos par to, ka varētu parādīties šeit nodokļu likmju harmonizācija. Un tāpēc es prasīju šo uh, dalījumu. Paldies par jūsu skaidrojumu, kuru es pilnībā respektēju, un es uzskatu, ka uh, to vajadzētu vienkārši uh, izmantot kā veidu, kā izskaidrot mūsu pozīcijas. Uh, liels paldies! Un tad mums būs vairāk laika kafijas pārtraukumam. Jā, tā varētu būt. Balsojums ir paredzēts 9.50 un ir tikai 9.40 un balsojums būs tieši par šiem jautājumiem. Tātad tagad mēs varam paņemt desmit minūšu pārtraukumu. Varbūt jums pat izdosies šajā laikā kaut ko panākt par šo grozījumu sarunās. Tātad atsāksim darbu bez desmit desmitos un balsosim.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

Kolēģi, lūdzu, apsēdieties savās vietās. Right, thank you very much. Um... Jā, paldies. Mums bija eh, neliels eh, jautājums, kas bija jāatrisina vispirms eh, priekšsādātāja paziņojumu, kas ir informācija par trialogiem. Un es varu pateikt, ka pirmais trialogs par informācijas um, dokumentiem, vai kā to sauc, notika vakar, 29. janvārī. Mēs apspriedām aptvērumu, dokumenta dizainu. Uh, Uh, pielikumu un uh, kompetento iestāžu pilnvarus. Tas uh, bija tāds vispārīgs, vispārīgs, vispārīga diskusija, un tagad tiks prasīts padomei sarunu mandāts, lai veiktu izmaiņas nāk, nākamajam trilogam, kas būs 18. februārī. Pārējie paziņojumi ir tādi, ka ir uh, neliels labojuma projekts MIFID direktīvai. Tas ir izplatīts ekon biedriem, un tas tika izdarīts 29. janvārī. Un šis labojums ir vērsts uz atsauces mainīšanu 10. A pāntā, vai tas ir par MIFID 1 vai MIFID 1, tātad jā. Saskaņā ar 216. reglamenta pantu, ja neviens neiebildīs no komitejas, tad šis labojums tiks iesniegts uh, parlamentam un uh, februāra pirmajā sesijā par to tiks balsots, ja neviena politiskā grupa vai 40 deputāti neiesniegs uh, um, pieteikumu, ka par šo labojumu ir jābalso. Šis formulējums ir pieejams un uh, Tas ir vienkārši izmaiņas ir atsaucēs uh, uz uh, pāntiem 10b4, tur ir tagad rakstīts. Tātad tas nemaina nekādu politiku vai kaut ko tam līdzīgu. Man arī jāziņo, ka trešais trialogs par SRM notika vakar. Uh, mēs apspriedām īstpārdošanas spriedumu, ko pieņēma kopiena tiesa. Uh, un uh, to, ka ir nepieciešams starpvaldību nolīgums. Runa bija arī par valdes sastāvu, par locekļu iecelšanu, par atbildību, aptvērumu un uh, mandātu uh, tehniskajai darbībai. Tas tika sniegts. Nākamais trialogs ir trešdien Strasbūrā. Un uh, ir panākts tiešām būtisks progress, bet vēl ir daudz darāmā tomēr. Uh, mani lūdza arī izmainīt secību, kādā mēs balsojam, kurš tad tagad ir pirmais PVN ziņojums. Tātad mēs samainām secību. Labi. Tad, tad tagad eh, balsosim vispirms par sesto punktu, kas ir kopīgā PVN sistēma attiecībā uz standardizētu PVN deklarāciju. Vai mēs varam veikt testa balsojumu? Vai jums ir jūsu balsošanas kartes? Testa balsojums. Labi. Vēl trīs jānospiež podziņas. Okay, we've got 39 plug. 39 ir uh, ielikuši kartes, 37, 38, 40 un labi. 31 ir balsojuši par. Šis ir Ivo Strēčika ziņojums, par ko vispirms balsosim. Ceturtais grozījums par. Tātad ceturtais un piektais kopā par. Pret. Atturas. Noraidīts. 11. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 12. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 13. grozījums par, pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturas pieņemts. Pirmais par pret atturas pieņemts. A kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums ar mutisko grozījumu, ko iesniedz referents par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret pret atturas pieņemts. Desmitais divās daļās pirmā daļa par, pret atturas pieņemta, otrā daļa par, pret atturas pieņemta. Un uh, par tekstu ar grozījumiem balsosim elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Vēl vienam ir jānospiež podziņa. Beidzam balsot. 39 par, neviens nav pret un viens atturējies. Balsojam par normatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tur rezultāts ir tāds pats - 39 par, neviens pret, viens atturējies. Liels paldies!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 Tur bija lieti sīva cīņa starp šo komiteju un nodarbinātības komiteju par to, kā tas tiks skatīts, un beigās tika izlēms, ka būs divi ziņojumi. Mums vienmēr ir uh, problēmas, mēs vienam viens otram uz kājām. Un man pavisam nesen tikai pateica, ka nodarbinātības komitejas priekšsēdētājs mūs informēja patiesībā laicīgi pirms divām dienām, ka ir divas problēmas. Pirmkārt, uh, 19. A grozījums, kurš ir uh, nodarbinātības komitejas kompetencē, un es arī tam piekrītu, ka tas tā ir. Es to varētu apstrīdēt, bet es saprotu, ka uh, sociālisti ir gatavi atsaukt 19. A grozījumu. Ā, nē, tas ir 19. pāns, 19. A pāns, 118. grozījums. Vai jūs varētu lūdzu to atsaukt, vai arī es paziņošu to par nepieņemam? Kamēr jūs domājat, mums ir arī uh, problēma ar F kompromisu. Proti mēs prasām lietas, kas ir nodarbinātības komitejas kompetencē. Es zinu, ka viņi arī nedaudz eh, šeit tad iejaucās mūsu teritorijā, bet es tomēr gribētu rīkoties tā uh, civilizēti un uh, šeit to pienācīgi atrisināt. Nē. Nē, man bija labāks formulējums tomēr.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 Hang on a minute, I just want to find the thing I... Lūdzu, uzgaidiet brītiņu. Es gribu atrast uh, kaut ko, ko es te uzrakstīju. Man ir pazuduši šie dokumenti. Yeah, uh, let me take it. Yeah, voilà. yeah it's yeah. here. Yeah. Right. No, it's there. Okay. Um, Annie. Labi, Annie, lūdzu. Sharon, tā kā mūs informēja pirms piecām minūtēm par nodarbinātības komitejas pieteikumu, mums nebija laika to pienācīgi izskatīt, un tāpēc mūsu ieteikums ir balsot par 118. grozījumu un tad apsvērt, vai mums to vajadzētu atsaukt pirms balsošanas plenārsēdē. Un runājot par uh, grozījumiem attiecībā uz S kompromisu, proti pievienot šo atsauci uz eh, makroekonomisko ietekmi eh, darba tirgus reformām. To varētu pieņemt, bet eh, par 118. manuprāt mums vajadzētu balsot un tad pirms plenārsēdes balsojuma kaut kad vēlāk tātad izdomāt, vai to atsaukt. Tas nav tas, ko es gribētu darīt. Es tātad eh, nepieļaušu balsošanu par 118. un par S kompromisu. Tas tiks vai nu eh, nepieļauts, vai arī šī sākuma daļa, kas aicina dalībvalstīm modernizēt savus darba tirgus, eh, drīzāk varētu uh, formulēt tā, ka uzsver to, cik svarīgi būtu makroekonomiskā kontekstā modernizēt dalībvalstiem savus darba tirgus un iedrošina komisiju. Filip. Pavisam īsi priekšsēdētāji par uh, kompromisu. Tur bija ļoti garas debatas un ir svarīgi arī, lai šis ziņojums liktu uzsvaru uz struktūrālajām reformām, un darba tirgus reformas ir ļoti svarīgas. Tātad eh, es piekrītu jums, bet šī darba metoda, manuprāt, ir eh, ļoti dīvaina. Mēs nedēļām par to diskutējam, man informēja arī, eh, ka nodarbinātības komiteja ir iesnieguši šo pieteikumu par šiem uh, grozījumiem. Es kā referents netiku informēts par šo nodarbinātības komitejas uh, Uh, informatīvo dokumentu, un mums ir ļoti rūpīgi jāskatās, kas notiek Nodarbinātības komitejā, jo es tur biju ļoti cieši iesaistīts, cenšoties sadarboties ar Gutieres kungu, lai līdzvarot šos abus ziņojumus, un man jāsaka, ka tas bija ļoti smags darbs, jo tur arī bija kompetences jautājumi. Tātad jūs, kā priekšsēdētājus, aicinu pirms plenārsēdes balsojumu ļoti rūpīgi izskatīt uh, abus ziņojumus, lai mēs nodrošinātu, ka mēs esam mūsu kompetenci ietvaros, eh, jo šis ir mūsu jautājums, eh, ekonomikas lietas, un eh, mums ir rūpīgi jāpaskatās arī, kas ir viņu ziņojumā, ja viņi grib sākt šādas spēlītas sākt. Es domāju, ka visi var pievienoties šim, aplie, šim teicienam šajā grozījumā, bet, kā jau teicu, šī darba metoda ļoti dīvaina, un tāpēc jāpaskatās arī, kas ir nodarbinātības ziņojumā. Jā, jums ir pilnīgi taisnība, tieši tāpēc es eh, gribu, lai mūsu komiteja um, izturas eh, ļoti lo, um, civilizēti, un, ja vajadzīgs, tad varam šo jautājumu skatīt. Um, priekšsēdētāju konferencē. Es atvainojos, ka šis jautājums parādījās ļoti vēlu, un uh, kā priekšsēdētāji ir ļoti grūti izsakot visam, kas notiek arī citās komitejās. Es atvainojos, Anī, bet eh, manuprāt, eh, būs labāk ir nākotnes sarunām, ja es nepieņemšu 118. grozījumu eh, un ja es varēšu pārliecināt pervānšu darīt līdzīgi. Uh, es gribu būt pārākā pozīcijā, tāpēc es a, nepieļaušu 118. mēs grozīsim es kompromisu, lai atsaucot, atsauktos uz makroekonomisko aspektu un a, ja kaut kas vēl būs jāmaina, tad to mainīsim pirms plenāras sēdes. Un ja nodarbinātības komiteja nerīkosies atbilstoši, jo šīs ir ļoti nelielas uh, izmaiņas, uh, tad es varu to vēl sāsināt. Tas ir vienīgais veids, kā es, manuprāt, varu pie tā strādāt. Ja mēs eh, par to nobalsosim, tad viņi teiks, jūs grēkojat, mēs arī varam grēkot, un priekšsādātāja konference um, nebūs gatava um, par to lemt. Bet, nu, tas nav svarīgi. Tagad um, ķersimies pie balsojuma. Un vispirms. Uh, well, right. Okay, so Labi, pirmais eh, ir 13. grozījums, kurš par pret atturas, vai varam to pārbaudīt, jo nav vienkārši saprast. Pārbaudām. Un eh, viens pret vēl, jo man nav līdz balsošanas kartes. Un tas ir noraidīts. Labi. A kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. B kompromiss par? Pret atturas pieņemts. C kompromiss par? Pret atturas pieņemts. D kompromiss par, pret atturs pieņemts. E kompromiss par, pret atturs pieņemts. F kompromiss par, pret atturas pieņemts. G kompromiss par, pret atturas pieņemts. H kompromiss par, pret atturas pieņemts. 52. grozījums par, pret atturas noraidīts. I kompromiss par, pret atturas pieņemts. J kompromiss par, pret atturas pieņemts kā kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 69. grozījums par, pret, atturas pieņemts. L kompromiss par, pret, atturas pieņemts. M kompromiss par, pret, atturas pieņemts. N kompromiss trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. 82. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 83. par, pret, atturas. Nu, es nesaprotu īsti šajā telpā, kāds ir balsojuma rezultāts. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. O kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 88. grozījums par pret. 88. saka priekšsēdētāja. 87. iekļauja kompromiss. Jā, tur ir kļūda balsošanas sarakstā. Mēģināsim vēlreiz. 88. pār, pret, atturas, pieņemts. P kompromiss par, pret,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 pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts 17. pantā par pret atturas pieņemts. 110. par pret atturas noraidīts. 111. par pret. Uh, nu, ir neliels samulsums pārbaudīsim 111. Un uh, vēl viens pret. Un tad uh, 20 pret 20 noraidīts. Sākotnējais teksts 18. pāntā par pret atturas noraidīts. Es kompromiss par pret atturas pieņemts. 118. tātad netiek pieņemts, manuprāt, tas tik un tā būtu noraidīts, bet nu tik un tā. T kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tagad 21. pāns, 122. par, pret, atturas. Es nezinu, ko ECR dara. Vai varam pārbaudīt? Pārbaudīsim šo grozījumu. 122. grozījums. Vēl divi pret. Noraidīts. 124. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 125. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Sākotnējais teksts par. Pret. Atturas. Noraidīts Vai varam pārbaudīt šo balsojumu? Favor. Close the vote. And that is 22, no, 21. Jā, 21 pret 19 pieņemts. U kompromiss par, pret, atturas pieņemts. V kompromiss par, pret, atturas pieņemts dubult V par pret atturas pieņemts. 139. divās daļās pirmā daļa par, pret atturas pieņemta, otrā daļa par, pret atturas noraidīta. 140. par, pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts par, pret atturas pieņemts. 141. Vispirms ar uh, mūtisko grozījumu no zaļo puspar. Pret atturas pieņemts ar mutisko grozījumu. Tagad X kompromiss par pret atturas pieņemts. Y kompromiss par pret atturas pieņemts. Z kompromiss par pret atturas pieņemts. AA kompromiss par, pret, atturas pieņemts. AB kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tagad eh, pie atzinumiem pārējām. Trešais eh, pāns budžets par, pret, atturas pieņemts. Budžets 6 par, pret, kā lūdzu? Nē, nē, te cilvēki balso atšķirīgi. Sestais par, pret, atturas pieņems. Astotais par, pret, atturas pieņemts. Devītais par, pret, atturas pieņemts. Desmitais par, pret, atturas pieņemts. Tagad apsvērumi. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Divi par, pret, atturas pieņemts. Trīs par, pret, atturas pieņemts. Četri par, pret, atturas pieņemts. AC kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Sākotnējais teksts par, pret, pret atturas pieņemts. Desmitais par pret. Pārbaudīsim desmito. One more against to add. Ooh, we've got 40 people here now. Okay. Vēl viena balss pret. Um, oh, mums ir 40 cilvēki. Labi, tad tas ir pieņemts. Nē, noraidīts. Noraidīts. 11. par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas pieņemts. AD par pret atturas pieņemts. Elektroniskais balsojums par tekstu kopumā ar grozījumiem. Un es esmu par, pieskaitiet to klāt. 36 par, 5 pret, un neviens neaturās, saka priekšsādātais kundze. Apsveicu Filipu un es atvainojos par šo kļūmi ar kompetencēm. Un jūs varētu varbūt man palīdzēt skatīt šo viņu ziņojumu. Labi, tagad pārējam pie kaut kā, ko mēs jau nobalsojām. Septītais darbkārtības punkts, kas ir Eiropas Savienības tiesību aktu saskaņotības uzlabošanu finanšu pakalpojumu jomā. Šis ir komitejas ziņojums. So, all... Pirmkārt, pirmais grozījums bez mutiskiem atvainojiet, saka priekšsēdētāji. Pirmkārt, no pirmā līdz trešajam punktam pār pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums ar mutisku grozījumu pār pret atturas pieņemts. Piektais līdz astotais par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. 12.13 par pret atturas pieņemts. Ceturtais ar mutisku grozījumu Okay, so we'll take the first one. Pirms, pirmais eh, grozījums, mutiskais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais mutiskais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk, piektais grozījums mutisks grozījums pār pret atturas pieņemts. 16. 17. ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts un elektronisks balsojums par tekstu kopumā. One more to vote if you're voting. Okay. Vēl viens balsotājs. Paldies, beidzu, beidzam balsot. 37 par. 0 pret 1 atturas. Paldies! Tas ir komitīs ziņojums, un tas netiks skatīts plenārsēdē. To saku jūsu informācijai. Un mēs varam pāriet pie darba kārtības astotā. Astotā punkta. Okay, Mums ir vēl viens punkts darba kārtībā, tie, kur atstāja zāli, dariet to lūdzu klusi. Astoties darba kārtības punkts, kas ir grozījuma skatīšana par statistiku makroekonomiskās eh, nelīdz, nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā. Vārds Derekam Epikam. Paldies priekšsēdētāji. Kā jau es sacīju pirmajā viedokļa apmaiņā, es pilnībā atbalstu kopīgos regulas mērķus pār notiekumu kvalit kvalitātes statistikai attiecībā uz MIP. Pilnīgi noteikti ir jāstiprina ekonomiskā pārvaldība Eiropā, un tāpēc ir nepieciešams uzlabot statistiski MIP datu e, monitoringu. Ar gandarījumu redz, ka ēnu referenti piekrīt tam, ka regulai ir jābūt saskaņā ar esošo regulu un procedūrām un tai vajadzētu iegulties kopainā kā trūkstošiem puzles gabaliņam, un arī maksimāli paralēli jārīkojas ar esošo MIP ietvaru. Gribu pateikties ēnu referentiem pār auglīgo sadarbību, un otrdienas sanāksmē mums e, izdevās vienoties par praktiski visiem regulas aspektiem. Panāktie kompromisi ir sekojošie. Pirmkārt, padarām skaidrāku MIP dat, būtisku datu nodošanu, kād Eirostats e, e, izvilktu sev vajadzīgos datus. Tas tuvinā transmisijas procesu mērķim. Otrkārt, e, būtiskie Eh, dati tiek eh, nodot tādā veidā, ka ārpasauli par tiem zina, tas attiec uz caurskatāmību. Otrkārt, par tā saucamajām misijām un uzdevumiem un priekš, eh, priekšlikuma efektivitāti, mēs dalībvalstu misijas nodēvētu kā dialogu misijas. Pirmīt bija dialoga apmeklējumi, bet tad mēs paturējām terminu misijas lai pasvītrot, ka tas ir regulārai kvalitātes kontrolei, kas tā tas nenotiek e, invazīvi un ka tas nav priekšvēstnesis sankcijām. Sankcijas var noteikt tikai pēc komisijas atzinuma par apzinātu nepareizu datu sniegšanu, un mēs gribam, lai skaidri tiktu norādītas dialogu misijas no vienas puses un izmeklēšanas pasākumu no otras puses. Uh, Tālāk mēs nomainām ieviešanas aktus, ko piedāvā komisija ar deleģētajiem aktiem. To eh, piedāvām kolēģis eh, Van Gogs un to atbalsta Rēgī komiteja savā atzinumā. Ceturtkārt par sankcijām eh, Visstrīdīgākais jautājums - manipulācijas ar MIP būtiskiem datiem - mēs vienojāmies par divu soļu pieju. Ar nepieciešamību, ar iespēju noteikt sodu. Mēs uh, E, piekrītam, ka līguma attiecīgie panti varētu būt nepietiekama juridiskā bāze sankciju noteikšanai dalību valstīs. Es piedāvāju un esmu tā darījis jau iepriekš iekļaut apsvērumu, lai lūgtu komisiju skatīt iespēju ieviest papildu juridisko bāzi, ja tas ir vajadzīgs, un ceru, ka komisija uz šo pieprasījumu atbildēs. Piemēram, 121 pants, sastais punkts līgumā par ekonomisko pārvaldību, uz kuru ir valstīts MIP. Gribu to pasvītrot kompromisa garā. Es atcēlu uh, eh, sankciju ierobežojumu tikai uz Eirozonas valstīm, kā tas bija projektā. Tā ir svarīga piekāpšanās, lai varētu panākt kompromisu no. Un jāapzinās, ka Citi ēnu referenti grib paturēt sankcijas visās Eiropas dalību valstīs. Tāpat arī mēs piekritām labāk saskaņot uh, šo projektu ar esošo likumdošanu un Eiropas statistiku praksi. Mēs nevēlamies izgudrot velosipēdu un iespējami e, maksimāli izmantojam e, tās formulējums, kas ir iekļauti ziņojumā par statistiku. Un visbeidzot ir jānorāda, cik būtiski ir savlaicīgi iekļauties procesos, ko mūsu komiteja var uzaicināt stat valstu statistisko institūtu pārstāvis, lai tie piedalītos klausīšanā. Tāpat arī komisija regulāri ziņotu parlamentam par regulas ieviešanu. Gribu pateikties vēlreiz kolēģiem par konstruktīvo sadarbību un ceru, ka mēs panāksim plašu konsensu. Paldies! Turpina priekšsēdētāji no Tautas partijas. Herberts Dorfmans. Ja, das... Priekšsēdētājs Konze, es pavisam īsi varu uzstāties un sākumā es gribu teikt paldies Epinga kungam par ļoti konstruktīvu paveikto darbu šajā jautājumā. Un patiesi ir tā, ka mēs jau grozījumos esam nu, ļoti līdzīgi domājuši, grozījumi ir iesniegti, kas ir samērā uh, Līdzīgi ēnu referenta tikšanās reizē mēs diskutējām un domāju, ka esam atraduši arī plašus kompromisus, tādēļ es negribu uzskaitīt visus tos punktus, par kuriem jau runāja referents, neuzskaitīšu tos vēlreiz. Mūsu skatījumā, un arī manā personīgā skatījumā, m, liekas nozīmīgi, ka nu, mēs pieturamies pie procedūras. Uh, ka mēs ne, sākam, neatrodam kādas jaunas direktīvas, bet, nu, ievērojam to, kas ir pieņemts iepriekš. Tādēļ šo divu soļu pieeja par sankcijām un sodiem esam šo punktu pievienojuši, un tas atbilst tam, ko esam lēmuši sešu dokumentu pakotnē. Arī es biju par to, lai šie uh, dosie sodu uh, sadaļā aptver visas ES valstis, ne tikai tās, kurās maksājuma līdzeklis ir eiro. Un piekrītu eh, referente pieejai, un uh, mēs varēsim atbalstīt ziņojumu šajā formā. Paldies! Thank you for the S&D. Paldies no sociāldemokrātiem, Anī Lūdzu. Paldies, Šaron, paldies, Darkam. Un tā kā viņš nevarēja būt klāt šajās svarīgajās sarunās, kur viņš šobrīd atrodas Atēnās delegācijā, um, trojkas misijas ietvaros. Pēc Um, pagājušās ceturtdienas referenta sanāksmes ir paveikts daudz. Mūsu referents apsveic uh, referenta nostāju, tomēr jāpasvītro, ka misiju uz dalībvalstīm gadījumā var atbalstīt šo kompromisu. Tomēr Viens jautājums ir neatrisināts, un tas ir jautājums par sankcijām. Jā, tiek, notiek nu, manipulācijas ar datiem un statistiku. Tāpēc vajadzētu atgādināt, ka šis jautājums jau ir skatīts regulas ir pamatregulā par statistiku, kur viņš bija referents Eh, princips būtu attiecināms uz ikvienu veidu statistiku, ko pieņēma mūsu komitejā, kas tika aizstāvēts trilogos, ko pieņēma atbalstīja padome un tika piedāvāts skatīt jautājumu nozaru sarunās sākot ar MIP statistiku, kuru mēs apspriežam šodien. Tāpēc ir ļoti svarīgi šo parlamenta prasību atspoguļot galaziņojumā. Tāpat jautājums par juridisko bāzi var tikt atrisināts pēc tam, kad ir panākta politiska vienošanos ar padomu šajā sakarā un atbalsta referentu pieeju. Runājot par šīs procedūras specifiku sankcijas sakarā, e, taut, tiek piedāvāta divu soļu pieeja, līdzīga pieeja ir sešpakā paredzēta, un šis jauninājums lielum prāts ir apsveicams. Un visbeidzot tiek piedāvāts regulā iekļaut detalizētus um, jautājumus, ko skatīt e, komisijā un visos gadījumos, kad parlaments var pieņemt lēmumus, tas nedrīkst atsacīties no savām prerogatīvām par labu komisijai. Aici, tiek aicināts atbalstīt grozījumu 65, 70, kā arī no 77 līdz 81. Paldies! Paldies, Svens no zaļajiem! Again, I have to Atkal man ir eh, jāatvainojas Filipa vietā, kurš šobrīd ir Atēnās eh, ar Troikas komitejas eh, apmeklējumu, un viņš gribētu pateikties referentam par konstruktīvo un iekļaujošo pieeju, kuru līdz šim tas ir ievērojis. Tātad dažkārt EKR deputāti patiešām uh, spēj sadarboties kooperatīvā veidā. Uh, Mēs atbalstām praktiski visus kompromisus, bet mums ir viens ie, nopietns iebildums. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu lielāka juridiskā skaidrība par sankciju mehānismu, kas ir paredzēts 9. pantā, un jo īpaši uh, par to, kā tas atbilst proporcionalitātes principam un citiem uh, līguma ierobežojumiem. Kā, tā kā regulas uh, juridiskais pamats ir 338. pāns, uh, līgumā par Eiropas Unības darbību, tad eh, mūsuprāt varētu būt eh, spriedumi kopienu tiesā par šādiem jautājumiem, ka dalībvalsts neievēro noteikums, jo īpaši, ja tiek uh, apzināti uh, nepareizi dati sniegti attiecībā uz makroekonomiskā nelīdzsvaru procedūru. Tas ir kontrastā ar noteikumiem, kas ir paredzēts sešpakā. Uh, ja ir uh, uh, pārlieks deficīts, uh, tad tur nevar uh, par to sūdzēties tiesā, jo tas ir 258. pants un 259. pants uh, līgumā par Eiropas Savienības darbību. Situācija ir arī kontrastā jau tāpat jau uh, strīdīgo juridisko pamatu sankcijām, kas ir paredzēts tikai Eirozonas uh, dalību valstīm. Uh, Uh, šīs te pārmērīgās uh, nelīdzsvar procedūras ietvaros. Uh, un tur ir runa par budžeta disciplīnas ieviešanu Eirozonā, tas viss ir um, sešpakā, un uh, tur ir 136. un 128. punkts 6 pāns. Abos gadījumos sankcija mehānisms ir balstīts uz iespēju pieņemt papildus pasākumus, lai stiprinātu koordināciju budžeta disciplīnā. Uh, kā to nosaka 136. pāns, un abos gadījumos, kā mēs jau to minējām, sankciju pamats uh, ir tagad vēl apstrīdēts juristu vidū. Cik mēs saprotam, līdz ar to uh, tiesa varētu uzlikt uh, sankcijas uh, dalībvalstīm, kas neievēro noteikums, un tāpēc mēs šeit uh, nesaskaramies administratīvām sankcijām, kurāt paredzēt padomi, kā to parādz regulas priekšlikums. Tās varētu būt proporcionāls un balstīts uz uh, stabilu juridisko pamatu, un tāpēc mēs uzskatām, ka juridisko dienestu skaidrs atzinums būtu nepieciešams pirms balsot par šo dokumentu. Mēs arī saprotam, ka uh, dažiem deputātiem ir līdzīgi iebildumi līdzīgi iemeslu dēļ, ja sankcija mehānisms tiktu saglabāts, tā kā tas tagad tiek vērtēts kā a, pilnībā atbilstoši līgumam, mēs tik un tā prasām proporcionālāku režīmu, kas a, izveidot pakāpeniskāku sankciju mehānismu. Un ja tā būtu, tad mēs a, atbalstītu 9. pānta kompromisa projekta paredzēto divpakāpju pieeju un tas balstās arī uz Dorfmanu kunga grozījumiem, kas ir ēnu referents no tautas partijas, bet tad mēs piedāvātu vēl specificēt šo pārejas procesu starp šiem diviem soļiem eh, un tādējādi varētu izveidot eh, noteikumus par eh, lieliem noguldījumiem, un ja netiktu ievērot šie noteikumi, tad varētu izmantot uh, Uh, ārkārtas pasākumus un es nu, vēlu jums veiksmīgas sarunas. Paldies! Uh, I've got some amendments. Man ir uh, iesniegti grozījumi, bet uh, man par tiem nav jārunā, jo es par tiem runāju jau saistībā ar Eiropas semestri par juridisko atzinumu. Laika nav daudz, bet mēs varētu saņemt uh, ekonu juridiskā dienesta atzinumu laicīgi pirms balsojuma, bet uh, tas varbūt nebūtu tik, nebūtu tik formāls uh, un tik augsta līmeņa atzinums. Uh, tam būtu vajadzīgs vairāk laika. Mēs varam pajautāt Andersam. Jā, mēs uh, tam piekristu. Ja neviens cits negrib izteikties, tad atkal tev vārds, Dirk. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ļaujiet man arī piebilst, ka tad, kad uh, vienojāmies, vienosimies par kompromisu grozījumiem, mēs arī pielāgosim attiecīgi apsvērumus. Starp citu apsvērumos eh, es atsaucos uz šo juridisko pamatu regulai. Es piekrītu, ka juridiskais pamats eh, varētu būt pārāk šaurs, jo īpaši attiecībā uz sankcijām. Tātad šeit es eh, piekrītu Svenam, uh, un es eh, arī gribētu rast juridisko skaidrību, noteiktību, un es domāju, ka būtu pietiekami, ja mūsu komitejas eh, juridiskais dienests sniegtu savu atzinumu, un mēs varētu vērsties arī pie komisijas, esam to agrāk darījuši, ja juridiskais pamats eh, nav pārāk šaurs, īpaši par sankcijām, tad varbūt uh, jāiekļauj vēl kāds pāns. Es eh, līdz šim gan neesmu saņēmis atbildi no komisijas. Es ceru, ka šeit ir komisijas pārstāvs, kas mums par to var informēt, jo būtu ļoti svarīgi zināt, kādam vajadzētu būt šim juridiskajam pamatam, ja mēs sāksim sarunas ar padomi. Un tad noteikti šis jautājums parādīsies. Paldies Dorfman kungam par viņu draudzīgiem komentāriem, kas attiec uz eh, Nuangoka eh, teikto. Man jāsaka, ka par šiem sodiem, kas ir noteikti regulā, tas ir 0,05% no IKP. Man tomēr ir jāpiebilst, bet padomāts kundze aizgāja, ka tas ir maksimālais līmenis, tātad sots automātiski nav 0,05% no IKP, tie ir tikai griesti. Tas, šis sots varētu būt daudz zemāks, varbūt atbilstoši viņas eh, vēlamajam apjomam. Uh, Viņa arī runāja par juridisko pamatu, es piekrītu, tam ir jābūt skaidrākam, un komisijai šeit uh, un juridiskajam dienestam uh, komisijā izskatās ir tāds Vatikāna status komisijā, viņi visu zin, visu saprot, tad uh, viņi varētu izteikties. Šī divpakāpju pieeja, manuprāt, ir pareizā, tas arī ir tas, kas ir iekļauts kompromisā. Uh, un es vēlētos pēc iespējas drīzāk virzīt uz priekšu šo dokumentu, lai mums būtu skaidra parlamenta pozīcija pirms šīs sasaukuma beigām. Ja ir vēl kaut kas sakāms, manuprāt, es eh, visu minēju, un man arī patīk, ka uh, nav vairs runa par misiju, bet par uh, dialogu. Tātad nav vajadzīgi nekādi misionāri. Uh, Un es gribētu aicināt komisiju izteikties par juridiskās noteiktības jautājumu. Pie mums ir komisijas pārstāvis, kurš uh, varbūt varētu izteikties, bet mēs uh, būtu apmierināti arī ar rakstisku informāciju vēlāk, arī no mūsu juridiskā dienesta, bet Palaskas kungs lūdzu. Okay, sometimes they don't work, so you have to... Dažkārt mikrofoni nedarbojas, līdz ar to jums ir jāpāriet pie cita. Nē, šis darbojas tomēr. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija gribētu uzsvērt to, ka prezentējot priekšlikumu jūnijā, juridiskais pamats eh, tika pārbaudīts. 338 eh, ir pietiekams sankcijām un komisijas viedoklis joprojām ir tāds, ka 338. pāns ir pietiekams juridiskais pamats šim juridiskajam aktam. Vai es varu uzdot uh, īsu jautājumu? Vai ir juridiskā dienesta atzinums no jūsu juridiskā dienesta, ko jūs mums varētu sniegt? Nav nekāda rakstiska dokumenta, kas būs tagad pieejams, bet Tad, kad mēs eh, piedāvājam juridisko aktu, mēs konsultējamies ar juridisko dienestu, un tā kā šis ir tik svarīgs jautājums, tad šis jautājums tika pārbaudīts, tad, kad tika iesniegts šis dokuments. Ja juridiskais uh, dienests ir pilnīgi pārliecināts par šo jautājumu, tad jūs jurists noteikti priecāsies, ka varēs to visu uzrakstīt un iesniegt mums, bet mēs to pārbaudīsim ar mūsu juridiskiem dienestiem, jo mums ir uh, um, bāžas, ka nevaram pilnībā uzticēties jūsu mutiskajiem apgalvojumiem šodien. Ja es drīkstu, es saprotu, ka komisija saka, ka viņi visu pārbauda, bet ja likumdevējs prasa uh, par kaut kādām lietām, tad es domāju, ir tikai saprātīgi uh, atbildēt, uh, precizējot, kā jūs skaidrot mūsu jūs dotos jautājumus. Tātad tikai pateikt, ka mēs to pārbaudījām un tur viss ir kārtībā, ar to nav pietiekami. Mēs uh, vērsīsimies pie mūsu juridiskajiem dienestiem, bet jūs dzirdējāt arī mūsu bāžas. Uh, varbūt jūs varētu arī norādīt, kāpēc jūs domājat, ka šīs bažas nav svarīgas, tad to mēs arī varētu ņemt vērā. Bet lūdzu, ja, lūdzu, es tikko saņēmu padomas juridisko atzinumu, un padomas juridiskais dienests savā secinājumā saka, ka devītais pants, kas ļauj padomē līkoties un tā tālāk, nevar tikt balstīts uz 338. pantu uh, Eiropas Savienības līgumā. Viņiem ir arī um, šaubas par septīto pantu. Un tāpēc uh, varbūt, ja jūs uh, um, atbildēsiet mums komisiju, tad varbūt jūs varētu komentēt arī mūsu partnerinstitūcijas viedokli. Un varbūt jūs varētu arī pierakstīt, ka 12. februārī mums ir paredzēts balsot, līdz ar to šis jautājums ir diezgan steidzams. Labi. Dirk, vai jūs esat apmierināts ar to? Labi, nekas nav cits piebilstams? Nē. Labi. Tad uh, tagad acīm redzot, uh, būs jāgaida šie atzinumi un mēs ceram, ka varēsim balsot 12. februārī un skatīt to februāra, es atvainojos, mārta plenārsēdē, un ja jautājumi nebūs noskaidroti, tad droši vien tas būs varbūt jāmaina. Tātad šis ir steidzams jautājums, un es aicināšu parlamentu juridiskos dienestus arī eh, šo jautājumu skaidrot. Un varbūt, ka Eh, visiem varētu nosūtīt padomas juridiskā dienesta atzinumu, jo vienmēr ir vērtīgi paskatīties, ko dar citi. Citu jautājumu nav, tāpēc var paziņot, ka nākamā sanāksme būs 12. februārī 9. un pēc tam ceturtdien 13. februārī arī 9. Izskatās, ka mēs esam iegājuši trešdienas ceturtdienas ciklā. Jā, un mums ir arī Strasbūra nākamnedēļ, kāds pārsteigums. Tātad nākamā sanāksme patiesībā ir nākamnedēļ, pirmdien.